Priekšsēdētājs, paldies! Paldies! Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Pāris paziņojumu. Pirmkārt, 226. mūsu reglamentu pakts 4. apakšdaļā paredz, ka nav jābalso par labojumiem tā kā tas tika paziņots vakar pulkstens 17. Dokuments, par ko iet runa, tiek uzskatīts par pieņemtu.